komisiju. Balsosim par šo jautājumu rīt. Tālāk nākamais darba kārtības jautājums ir mutisks jautājums par Eiropas Savienības attiecībām ar Mongoliju. Un es došu vārdu. Vārda Locīkungam, kas ir šī jautājuma autors, došu viņam 5 minūtes, lūdzu. Signor komisārio, onorevoli kolēģi, Komisāra kungs, godātie kolēģi, kolēģis, priekšsēdētājs kundze, paldies! Delegācija, kas ir atbildīga par attiecībām ar Centrālu Āzijas valstīm un īpaši Mongoliju, es esmu šajās, šīs delegācijas vadītājs un man bija pirms trim iesp nedēļām iespēja doties uz Mongoliju uz kādu starpvaldību sanāksmi. Tā bija ļoti vērtīga pieredze. Mongolija ir valsts kuru vajadzētu iepazīt tuvāk, jo tādas iespējas nemaz tik daudz nav. Arī parlamentam, un arī, lai parādītu uzmanību no parlamenta puses. Runa ir par eh, daudz pārtīju valsti, kuras, kur ir sadalīta. Tur tiek ievērotas cilvēktiesības, kas nav tik citās šī reģiona valstīs tomēr ir attīstības problēmas, ir arī eh, vides tehniskie jautājumi, kas ir apgrūtinoši un veidojas arvien lielāka tuksnes, pārtuksnesošanās apgabali, un tāpat arī klimata nosacījumi nav tik labvēlīgi. Vienlaitīgi ir dabas resursi šajā eh, valstī, tērauds, varš un citi, un nākotnē tos varētu izmantot kā svarīgus eh, avotus līdzekļu iegūšanai. Svarīgi ir Atbalstīt Mongoliju šajā svarīgajā, nozīmīgajā attīstības posmā ir jāatbalsta de demokrātija, valsts tiesiskums, parlament jāprasa parlamentārā kontrole pār līdzekļiem, kādi Mongolijā ir pieejami, lai tie izmantot tiktu nākotnē uh, iedzīvotāju labklājības veicināšanai. Turklāt ir jāiedrošina Mongolija veidot ciešākas attiecības ar Eiropas Savienību, ir jāiedrošina Mongolija pieņemt mūsu standarts, mūsu rūpniecības normas un tāpat arī ieviest tirgus ekonomiku, izveidot tirzniecības sakarus. Tas viss varētu būt iespējams ja tiktu nodrošināta tiesiska drošība un ja tiktu izveidota tiesiska valsts. Šāda sadarbība varētu būt iespējama, sadarbības nolīgums varētu būt iespējams, par, šīm, par to tiek runāts. Šo iemeslu dēļ kopā ar 45 kolēģiem esam uzdevuši šo mutisko jautājumu un ar šo dokumentu vēlamies aicināt komisiju eh, sniegt vairāk informācijas par uh, nolīguma saturu un par to, kad šis nolīgums varētu tikt ratificēts. Vēlos atgādināt, ka tas ir nolīgums, par kur jau agrāk ir runāts, bet uh, parakstīšana vēl nav notikusi. Tas ir ticis bloķēts, galvenokārt pamatojoties uz kādas dalību valsts eh, pretreakciju. Vēlamies arī aicināt komisiju atbildēt uz jautājumu par iespējām uh, sūtīt uh, delegāciju uz Lambātu, Lambādu uh, tuvākajā laikā, un tas varētu nozīmēt, ka uh, tiktu sniegts būtisks ievi, ieguldījums sadarbības veicināšanā. Paldies jums! Uh, now, behalf... Paldies! Tagad komisijas vārdā komisārs Fūle. Much, uh, paldies, priekšsēdētājs kundze! starpparlamentārās delegācijas priekšsēdētāja Barta Locīkungs, godātie deputāti, ar prieku uzrunāju Eiropas parlamentu par Eiropas Savienības Mongolijas attiecībām. Šis ir īstais brīdis, lai runātu par Mongoliju, jo šī ir 19. lielākā pasaules valsts. Tas ir strateģisks krutojums starp ātri augošiem tirgiem, konkrēti Krieviju un Ķīnu. Tā ir tāda dzīvīga nācija ar ilgu vēsturi. Mongolija turpina iet pa demokrātijas ceļu, grib apsveikt Mongoliju ar um, brīvām vēlēšanām, brīviem mēdījiem un aktīvu pilsonisko sabiedrību. Mongolija virzās uz politisko plurālismu. Eiropas Savienība tīpaši atbalsta nāvis soda moratoriju kas gan sastapās ar nacionālu līmeņa opozīciju. Kā Mongolija pieprasīja vai lūdza, Eiropas Savienība ir gatava dalīties pieredzē, it īpaši saistībā ar Eiropas principu normu un standartu piemērošanu. Tieši tāpēc ar prieku uh, norādu, ka Mongolija ir pilota uh, projekta dalība valsts. Uh, Eh, kas nozīmē, ka mēs sniegsim viņiem tehnisku un finansiālu palīdzību demokrātijas attīstībā. Gribu apsveikt arī Mongoliju ar 50 gadi, ar demokrātijas attīstību un arī par tās eh, prezidentūru demokrātiju kopienā. Runājot par ekonomikas attīstību, tā pašlaik ir ekonomikas krustcelēs jo pašlaik pārveidojas no nomādu, nomadu sabiedrības uz attīstītu ekonomiku. Tā ir zelta iespēja, tā ir milzīgas minerālu iegulas, kas ļautu nācijai dzīvot labklājībā. Šie neizmantotie resursi, ceru, kļūs par par kaut ko labu šai valstī, nevis par kaut ko sliktu. Runājot par starptautiskām attiecībām, Mongolijas um, bruņotie spēki piedalīsies ANO miera misijās visā pasaulē, piemēram, Kongo, Sudānā, Rietum Sahārā, Čadā. Gribu arī pasvītrot to, ka Mongolija pieliek pūles eh, situācijas stabilizācijai Afganistānā. Mēs to vērtējam augstu. Runājot par Eiropas Savienības un Mongolijas attīsti, attiecībām, esmu īpaši priecīgs par to, ka sadarbības līgums tiek gatavots, kas aizvietos 93. gada līgumu. Uh, Tika parakstīts šis līgums 2010. gada decembrī Ulanbatorā. Šis līgums atver tādu strateģisku nodaļu mūsu attiecībās. Augstā pārstāva un viceprezidente Aštonas kundze apsveic eh, šo te partnerības un sadarbības līgumu kā nākošo soli uz stiprāku nozīmīgāku ekonomisko un politisko Eiropas Savienības iesaisti un tās dalību valstu iesaisti Mongolijā. Runājot par partnerības un sadarbības līgumu, mēs strādāsim kopā kā vienlīdzīgi partneri, sadarbojoties dažādās jomās. Sākot no politiskiem jautājumiem, piemēram, cīņa ar terorismu, cilvēktiesību ievērošana, līdz tirzniecībai un investīcijām tādās svarīgās jomās kā izēmateriāli. Tiklīdz teksts eh, tiks apstiprināts dalību valstīs, es ceru, ka Mongolijas eh, premjerministrs nekavējoši ieradīsies Briselē, lai parakstītu līgumu ar Aštonas kundzi. Ņemot vērā to, ka mūsu sadarbība dažādās jomās padziļinās, un, un ņemot vērā to, ka Lisabonas līgums ir stājies spēkā, Eiropas Savienības delegācijas uh, sūtīšana uz Ulanbātoru ir iespēja, kas varētu realizēties. realizēties. Pašlaik ārējās rīcības dienests izskata šādu iespēju. Es ceru, ka būs iespējams novērst personāla un finanšu šķēršļus tā, lai e, pilnvērtīga Eiropas Savienības delegācija tur varētu sākt darboties. Liels paldies un esmu gatavs uzskaitīt jūsu komentārus. Paldies! Politisko grupu vārdā Mikolašika kungs no Tautas partijas uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji komisāri kungs. Attiecības starp Eiropas Savienību un Mongoliju pēdējo divu gadu desmit laikā ir attīstījušās pozitīvi. Un tas ir arī pakāpeniskas modernizācijas rezultātā Mongolijā šī modernizācija ir jāsaist arī ar ilgtermiņa stabilizēšanos politiskā režīmā Mongolija, arī stiprinot cilvēktiesību un tiesiskuma aspektus, arī cīnoties pret korupciju, kas, starp citu, ir izskausta publiskā sektora. Tad vēl ir tirgus ekonomika, kas būtu jāpapildina ar restruktūrēšanu, ar reformām, ar investīcijām, ar augstāk privātā sektora iesaist ekonomikā. Mēs uzskatām, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka valstī ir eh, tāda likumdošana, kas aizstāv konkurences normas, ir arī pretkorupcijas normas, ir arī patērētā likumdošana Un šīs reformas ir tādas, kas varētu arī piesaistīt ārvalstu investorus, arī varētu iesaistīt vairāk iedzīvotāju piedalīšanos, tīpaši lauku rajonos, kur ir īpaši attīstīta lauksaimniecība. Un beigās es gribētu vēl pateikt, ka mēs atbalstam, un to teica arī Fūles kungs, mēs atbalstam pastāvīgās delegācijas izveidošanu Mongolijā. Jo es ticu, ka šeit ir potenciāls arī politiskā, ekonomiskā attiecības sakara. Un pat ja mēs eh, apstrihēmies no tā, ka tur ir ļoti daudz minerālu izrakteņu, jā, tur ir arī strateģiska pozīcija starp Krieviju un Ķīnu. Uh, Un es uzskatu, ka politiskās un ekonomiskās attiecības starp dalībvalstīm un Mongoliju būtu jāturpina tālāk. Tagad Alde grupas vārdā Oilent kundze. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs. Mongolija ir bagāta ar minerālu resursiem, tur ir volframs, alva, zelts un varš. Tas viss padara šo valstu par ārkārtīgi pievilcīgu valsti. Un eh, tiecoties pēc ekonomiskām interesēm, mums noteikti ir jādomā par nosacījumiem. Ar šiem nosacījumiem mums vajadzēs stimulēt Mongoliju izvērst ļoti vajadzīgās reformas. Eh, te ir problēmas ar korupciju, nav pietiekami labas pārvaldības, nav pietiekami labas starptautiskās sadarbības un vēl ir arī attiecīgi aktuāli jautājumi, kas attiecas uz dabas resursu pārvaldību. Šobrīd dabas resursu eksploatē ļoti daudzi ārvalstu e, uzņēmumi, un tas notiek sadarbībā ar Mongolijas valdību. Tas ir novērts pie situācijas, ka Mongolijas iedzīvotāji negūst labumu no pašu resursiem. Viņi strādā ļoti nožēlojamos apstākļos. Viņi e, strādā pie dzīvesudraba un, un zelta raktuvēs, un tie tvaiki, kas ceļas no dzīvesudraba, tie būtiski bojā viņu veselību, tāpēc ir ļoti daudz slimības, un arī bērni ir slimi, un to visu ir izraisījuši šausmīgie darba apstākļi. Arī Mongolijā ir citas problēmas arī šeit ir eksporta tarifi un ierobežojumi no Ķīnas un no Krievijas puses. Uh, un arī ir te, tehis, te, te, tehnoloģiskās problēmas. 80% no visas ekonomikas ir, ir lopkopība, bet gaļu viņi nevar eksportēt, tāpēc, ka ir ļoti stingri ierobežojumi attiecībā uz kvalitātes kontroli. Ja mēs gribam turpināt partnerību un noslēgt līgumu ar Mongoliju, tad mums ir jāpalīdz Mongolijai pārvarēt problēmas, lai valsts attīstītos tā, ka mēs varētu nodibināt vispusējas attiecības ar viņiem. Eh, tālāk, Kovač kungs, kā pie partijām nepiedaroši. Paldies, eh, priekšsēdētāji. Arī es pirms trimdēļām biju Ulambatorā. Tā bija astotā sanāksme. Un reizē man bija iespēja izskatīt valsts politisko struktūru. Es redzēju, ka notiek demokratizācija. Es uzskatu, ka ir ļoti liels progress. Mums bija ļoti dažādas sanāksmes, bija arī sanāksmes ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, un viņi mums teica, ka Mongolijas valdība ir arī pieņēmusi kaut kāds pasākums medijumā, ko atbalsta pilsoniskā sabiedrība. Mēs runājam par Eiropas standartu ieviešanu, par eh, tehnisko biroju Mongolija. Šis eh, tehniskais birojs varētu pārtapt par Eiropas Savienības delegāciju nākotnē, un tas ir ļoti svarīgi, ka mēs šo soļu spēram, lai uzlabotu attiecības ar mums. Tagad atsevišķi runātāji, un vispirms Zēlērkungs divas minūtes. Jā, fir... Paldies, priekšsēdētājs kundze, komisāra kungs, kolēģi, kolēģis. Esmu pateicīgs Bartolocija kungam, ka viņš nāca ar šo iniciatīvu šajā jautājumā, proti eh, šo jautājumu pacelt un aktualizēt Eiropas parlamentā. Šis ir svarīgs jautājums, un tas ir jāskat no dažādiem aspektiem. Un Mongolija, diemžēl, šis jautājums ir radis mazu atsauci pagaidām. Uh, Mongolija ir bijusi šās komunistiskā bloka valsts. Tā tomēr ir gājusi demokrātijas ceļu, jo div, kopš 92. gada tā ir demokrātisks konstitūcija, ir notikušas vairākas vēlēšanas, kā novērotāji saka, ir bijušas demokrātiskas un korektas, kas, protams, šajā reģionā nav pašsaprotama lieta. Mongolijas valdība mēģina jau vairākus gadus uh, cīnīties pret korupciju, 2010. gadā ir izdevusi nāvisodu moratoriju, kas pat, ko pat nav paveikuši dažas lielās demokrātiskās valsts. Trīs miljonu iedzīvotāji dzīvo šajā valstī, klimata nosacījumi nav tie labvēlīgākie, notiek dažādi pārmaiņu procesi, lielākā daļa iedzīvotāji dzīvo kā nomadi, un ne visi ir struktūrālā ziņā sagatavoti pastāv dažādas problēmas arī enerģētiskajā jomā. Valsts ir iespiests starp uh, lielajiem kaimiņiem Ķīnu un Krieviju un ir līdz ar to arī atkarīgi no šīm lielajām valstīm. Mongolijas centieni demokratizēt sabiedrību būtu jāatzīst, jo tie ir centieni, kas ir uzskatām par piemēru šajā reģionā, un Mongolijai vajadzētu saņemt arī turpmāk mūsu atbalstu uh, ne tikai kā palīdzības programmu, bet proti, ka Eiropas Savienība arī ierodas Mongolijā, parādot, ka nav vienaldzīga pret Mongolijas likteni un ka pārstāvēs tās intereses arī vēlāk. Tikai vēl vienu teikumu saka runātājs. Žēl, ka nebija pieņemta rezolūcija, kas, būtu, kas varētu izdarīt lielāku spiedienu. Uh, Renaldī kungs, minūte. Jā, neskatoties uz to, ka tika atvērts birojas Lambatūrā, mēs zinām, ka neskatoties uz šo partnerību, ko mēs jau ilgi gaidām, mēs zinām, ka valstī ir arī savas vājās puses, piemēram, tieslietu jomā, sociālajā jomā. Tomēr tā ir bagāta, bagāta, izra, tā ir bagāta ar izraktiņiem. Vēlos aicināt komisiju, kur mēs eh, ģeostrateģiskā ziņā varam Mongoliju ievietot. Tas tā atrodas Centrālā Āzijā, un tomēr dažādi pasākumi šajā stratēģijā varētu attiekties arī uz Mongoliju kā tādu, jo svarīgi ir arī kultūra, kas ir līdzīga citām valstīm. Ir gatavība no Eiropas Savienības puses palīdzēt Mongolijai, lai tā varētu kļūt par ECO pilntiesīgu locekli. Ir pastāv dažādas kultūrāls attiecības starp Eiropas Savienību un Mongoliju jau ilgus gadus. Un turpinām ar brīvo mikrofonu procedūru. Pasescu Kunz, pirmā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji komisāri. Pirmkārt, es gribētu apsveikt Bartoločī kungu ar šo iniciatīvu. Eiropas Savienības Mongolijas attiecības ir jāpārskata, runājot par iespējamo partnerības un sadarbības līgumu nākotnē, jo tas uzlabos mūsu attiecības un veicinās ekonomiskās reformas Mongolijā. Mongolijā ir liels enerģētikas un tirzniecības potenciāls, bet līdz šim attiecības ar Eiropas Savienību bija balstītas tikai uz 93. gada tirzniecības nolīgumu. Tieši tāpēc mūsu tirzniecības apjoms bija ļoti neliels. Runājot par kultūru, bija grūti norganizēt studentu apmaiņu. Piemēram, tādas programmas kā Erasmus ļautu uzlabot uh, šāda veida sadarbību. Es uzskatu, ka ir nepieciešams atvērt Eiropas Savienības delegācijas biroju šajā valstī, lai koordinētu mūsu darbības. Un noteikti eh, koordinēta sadarbība uzlabos līguma ieviešanu. Mongolija ir bagātāka ar dabas gāzi un citiem izraktaņiem, un tomēr pastāv šī zemes izmantošana, un reālā situācija tomēr ir savādāka. Mēs zinām, ka Ķīnas uzņēmumi izmanto savām vajadzībām gruntsūdeņus, un tāpēc rodas pārtuksnešošanās eh, reģioni Mongolijā. Kaut arī Mongolijas iedzīvotāji protestē 2008. gadā tika panākts tika radīts, radās vēl viens konflikts. Tā kā Ķīnai ir nepieciešami izēja materiāli, varētu rasties situācija, ka šis konflikts vēl pastiprinās. Šī sadarbība ar Mongoliju varētu būt svarīgs solis um, iedzīvotāju labklājības veicināšanai. Paldies! Vārds komisāram. Thank you. Uh, uh, uh. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Like to thank uh, uh, the honorable uh, members uh, uh, for. Es gribētu pateikt, gode, pateikties godātajiem deputātiem par viņu komentāriem. Šī bija īsa, bet ļoti interesanta diskusija par attiecībām ar šo aizvien nozīmīgāko partneri Eiropas Savienībai. Atbildot uz vienu vai diviem jautājumiem, kas tika uzdoti debašu gaitā, es gribēju teikt priekšētētājs kundze, ka partnerības un sadarbības līgums iekļauj sadarbību četros galvenajos jautājumos. Pirmkārt, normas un standarti, otrkārt, ilgspējīga attīstība, ieskaitot arī vides un sociālo attīstību, treškārt, tirzniecību un investīcijas, īpaši pievēršoties izējumateriāliem. Un nobeigumā ceturtā joma - tieslietas brīvība, ieskļaujot arī imigrāciju, imigrāciju. Runājot par līgumu, eh, teksta galējā versija jau ir piedāvāta Eiropas eh, Savienībai, bet, nu, vēl tā būtu, tas būtu jāapstiprina Eiropas, ap, e, e Lielbritānijas eh, parlamenta apakšpalātai. Pašlaik ir runa par uh, tieslietu un uh, iekšlietu jautājumiem, un tur ir uh, daudz un dažādi līgumi iekļauti un jomas. Es ceru, ka Lielbritānijas parlamenta apakšpalāta beigs darbu pie šī jautājuma sešās līdz astoņās nedēļās. Un tad beigu beigās varbūt mēs varētu septembrī varbūt parakstīt šo līgumu nākošajā Eiropas Savienības Mongolijas kopējās komitejas sēdē. Priekšsēdētājs kundze, lai gan starp mums ir liels attālums un mums ir nācies dzīvot dažādās politiskajās sistēmās, mums ir kopējas iecietības, atvērtības un vienlīdzības tradīcijas. Stājoties spēkā jaunajam līgumam, Eiropas Savienība kļūs par Mongolijas trešo kaimiņu. Ne tikai vārdos, bet arī darbos. Un pirms es teikšu pēdējos divus teikumus, es gribēju atgriezties vēl pie citiem konkrētajiem jautājumiem. Būs īpaša sanāksme rīt Vīnei E, tieši ECO īpašajā pastāvīgajā padomē. Dalību valstis uzrunās Mongolijas ārlietu un tirsniecības ministrs. Man šeit ir viņa uzrunas, e, pieda, e, uzrunas uzmetums. Šodien es tikai varu teikt, ka mēs noteikti apsveiksim Mongolijas vēlmi uh, attīstīt attiecības ar ECO, nu, vai mēs teiksim vēl vairāk vai nē, pagaidīsim līdz rītdienai. Priekšsēdētājs kundze godātie deputāti. Izpildot savu apņemšanos, vēlreiz gribu uzsvērt. Mongolija ir parādījusi savu spēcīgo potenciālu kļūt par labu piemēru citām reģionu valstīm. Paldies! Līdz ar to debats par šo jautājumu beidzam. Man ir viens paziņojums, saka priekšsēdētājs, saņēma no konservatīvo un reformistu grupas uh, piedāvājumu par um, deputātu nozīmējumu noteiktām komitejām. Ja neviens neiebilst, tad šī, eh, šīs te pieprasījums tiks pievienots protokolam. Eh, rīt atkal atsāksim sēdi.